ļoti nopietni eh, teikt savus vārdus, un es gribu, lai tas arī būtu ierakstīts protokolā. Varbūt došu jums kādu minūtīti nomierināties un ieņemt vietas. Sorry. I know the way out of people. Can you speak the rest? What about?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 drīkstētu lūgt jūs nomierināties un ievērot klusumu. Es gribēju jums stāstīt par ļoti um, nopietniem gadījumiem. Mums, kā parlamentam, ir jāpauž sava attieksme un arī līdzjūtība pret cietušiem kolēģi. Piektdien 30. oktobrī naktas klubā Buharestē izcēlās uh, liels ugunsgrēks, uh, kur uh, E, ciet, nu, kur bija sapulcējušies kopā 300 vai pat 400 jaunieši. Viņi apmeklēja koncertu un daudzi gāja bojā uz vietas. Gāja bojā 46 cilvēki un šobrīd apmēram 100 ļoti smagā stāvoklī ir slimnīcās. Mūsu domas un mūsu līdzjūtība viņu ģimenēm un draugiem. Arī mēs esam ļoti nobažījušies un apbēdināti sakarā ar Krievijas lidmašīnas katastrofu Sinai pussalā, kur 224 cilvēki ir gājuši bojā mūsu līdzjūtī, mūsu domas ar bojā gājušo ģimenēm un draugiem. Negresko kungam vārds lūdzu. Kolēģi, Doamna președinte, dragi colegi, am luat cuvântul. Colegi, priekšsēdētājs kundze, es lūdzu vārdu jo es biju lūdza, lai Eiropas parlaments uh, godinātu 50 bojā gājušo piemiņu. Šie cilvēki gāja bojā diskotēkas ugunsgrēkā Bukarestē. Uh, tie, ir, tie bija jaunieši. Daudzi jaunieši vēl cīnās par savu dzīvību. Uh, Un uh, šis ir ļoti smags brīdis uh, Rumānijai, Rumāņu tautai, un es gribu pateikties visiem, kuriem piedāvāja mums savu palīdzību šajā